kādu apmācības vietu. Un tas ir labs priekšlikums gan pašiem jauniešiem, gan arī viņa potenciāliem darba devējiem. Lielas paldies, mana kungs, un tagad lūdzu mums ir brīvais mikrofons, bet pirms tam man ir paziņojums. Vēlos teikt, ka īrijas atbildīgās iestādes sniedz man informāciju par to, ka Sijas de Rosa sākot ar 15. februāri 2012. gadā tiks aizstāts, strādās Kostelo kungs un sirsnīgi sveicu jaunu kolēģi. Vai kolēģi ir klāt, Kostelo kundze? Jā, sirsnīgi sveicu jūs šeit. Vēlos atgādināt, ka saskaņā ar trešo pantu otro punktu katrs uh, deputāts drīkst piedalīties piln ar. Uh, vienādām un pilnīgām tiesībām visās Eiropas parlamenta sēdēs, kamēr viņa mandāts nav kārtības, attiecīgajā kārtībā atsaukts. Un ir svarīgi, lai Eiropas parlamenta deputāts neieņemt nekādu citu amatu, kas nebūtu savienojams ar Eiropas parlamenta deputātu pienākumu pildīšanu. Un tagad lūdzu, mūs, mūs ir brīvais mikrofons. Un situācija šobrīd ir tāda.